Ja komentāru nav, tad šis protokols ir apstiprināts. Rakstiskā deklarācija 71.9, ko ir iesniegusi Elizabete Līna, Mihāls Tomats Palusa, Jereka, Gēringere, ir saņēmusi parakstus no vairāk nekā puses no Eiropas parlamenta deputātiem. Līdz ar to šī rakstiskā deklarācija tiek nodota tās adresātiem un tā tiek publicēta starp pieņemtajiem tekstiem. Starp tekstiem, kas tiks pieņemti šajā plenāra sesijā. Parakstītāju vārdi un uzvārdi tiks iekļauti šīs sanāksmes protokolā. Dodu vārdu Līnas kundzei. Liels paldies! Vēlētos pateikties visiem, kas parakstīja rakstisko deklarāciju numur 71 par krūts vēzi. Lielākā daļa no jums jau zina, ka tas izrāsa ļoti daudz nāves gadījumu Eiropas Savienībā sievietēm no 35 līdz 59 gadiem. Mēs vēlamies ieviest dalību valstīs pārbaudas programmas eh, krūts vēzim vēlamies iz, iz, organizēt attiecīgas nodaļas un tā tālāk. Mēs ceram, ka šī rakstiskā deklarācija būs solis uz priekšu, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienībā uzsākas konkrēta rīcība pret smagajām sekām, kas eh, notiek ar cilvēkiem, kad eh, tie saslims ar krūtsvēzi. Lielas paldies! Paldies Linas kundzei un arī visiem pārējiem, kas parakstīja šo rezolūciju. plenārsēdē 17. decembrī tika iesniegts lūgums atcelt Migaļska kunga imunitāti.